projektu nosaukumi tiks publicēti šīs sanāksmes eh, protokolā. Tālāk eh, par darba plānu. Šodien nav nekādu iesniegumu par otrdienu. Ir paredzēts, ka mēs rīt, eh, no rīta priekšpusdienu diskutētu par uh, Igora Šautes ziņojumu par Maltas uh, locekļa regla, uh, revizijas palātā, bet uh, saskaņā ar 121. pantu trešo punktu reglamentā šis, uh, šī, šis debats tiks atliktas. Gojas politiskā grupa ir ieteikusi, iesniegus pieteikumu, un arī sociālisti un demokrāti arī, bet Gojas politiskā grupa to izdarīja agrāk, ir uh, iesniegusi uh, Eh, ir pieteikumu par eh, komisijas un komisijas paziņojumu par eh, jaunākajā attīstību Polijā un kā pirmo punktu iekļaut darba kārtībā. Un debats tiks beigtas ar rezolūciju, un trešdien par to būs balsojums. Lai pamatotu šo pieteikumu, vārdu ir lūkusi deputāta Spinelli. Lūdzu. Jā, jau tika priekšādātajā konferencē pieņems lēmums maz polskās grupas vārdā. Otradien mēs vēlamies diskutēt par rezolūciju, par eh, tiesībām Polijā, par situāciju Polijā, un eh, komiteja ir eh, iesniegusi bažas izraisošu atzinumu par tiesisku valsti, un arī Venēcijas komisija, arī konstitucionāla tiesa ir paralizēta, ir jauni likumi pret terorismu, par interneta uzraudzību par medijiem un par abortiem ir eh, pieņems lēmums eh, pārbaudīt šo likumdošanas aktu eh, saskaņotību ar Eiropas tiesību aktiem. Manuprāt, šis parlaments redzēs, ka it īpaši pēc Brexit demokrātija ir īpaša vērtība, kas mums ir jāizstāv Eiropas Savienībā. Es saprotu visus trīs pīlārus konstitucionālajā demokrātijā, vispārīgās vēlēšanas, tiesiska valsts un uh, varu sadalījumu. Tā, ka nav, tā nav iejaukšanās uh, kādas dalība valsts iekšējās lietās, ja mums ir kopēji likumi, kas ir parakstīti līgumu ietvaros, tad tie ir jāievēro. Ja polijas valdība vai nākamās valdības vai pašreizējās valdības, es šeit vēlos pieminēt arī Ungāriju vai arī jauno Austrijas eh, prezidentu, pārkāpja šo, šīs pamatiesības un pamatprincipus. Tad ir jādiskutē par konstitucionālo atbilstību. Tagad vārds Gerero kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Šī gada sākumā Un konkrēti 19. Eh, janvārī parlamentā nostika diskusijas par situāciju Polijā klātesot Polijas premjerministrei. Liels eh, vairums parlamenta deputāta pauda savas bažas par konstitucionāliem satricinājumiem, kuri notiek šajā valstī un kas viņu prāt bija nereti nesavietojami ar Eiropas Savienības pamatvērtībām un principiem. Mēs atbalstām komisiju, lai tā uzsāka dialogu ar Polijas valdību, lai varētu sas, nonākt pie vienošanās par normu un standārtu e, ievērošanu. Un komisija pagājušā mēnesī pirmajā datumā apstiprināja atzinumu paužot savas bažas satiecībā uz vairākiem jautājumiem, taiskaitā tiesnešu eh, iecelšanu konstitucionālajā tiesā, šīs tiesas efektivitāti, lai kontrolētu konstitucionalitāti pār normām, kas tiek apstiprinātas Polijā un atsevišķos tematos, kas arī likās satraucoši. Domāju, ka Eh, tas ir pietiekami, lai sešus mēnešus vēlāk mēs pārvērētu situāciju un lūgtu no komisijas jaunu ziņojumu par situāciju un arī norādu, ka parlaments Lībe komitejā pagājušajās nedēļās sagatavoja rezolūcijas priekšlikumu, kurš tika pieņemts vairākās politiskās grupās. Eh, un atsevišķas no tām vēlāk noraidīju šo punktu no darba kārtības. Tāpēc aicinu iekļaut šo jautājumu otrdienas darba kārtībā. Paldies. Pret šo pieteikumu ir eh, izteicies deputāts Černiecka kungs. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Godējumie deputāti. esmu izbrīnīts gan par pieprasījumu, gan tā pamatojumu. Pagājušajā nedēļā priekšsēdētāja konference norādīja, ka nebūs diskusiju par šo tēmu, un jūs bijāt labi pārstāvēti priekšsēdētāja konferencē. Es norādu, ka Polijā nekas tāds nenotiek, kas varētu attaisnot vēl vienas diskusijas par situāciju Polijā. Nesen šādas diskusijas notika pirms pāris mēnešiem attiecīgi mans viedoklis ir tāds, ka uzspiest šādas diskusijas, kuras poļi un ne tikai uzskata par iejaukšanos suverēnas valsts iekšējās lietās, būs ar pilnīgi pretproduktīvu iedarbību. Manuprāt, pirmkārt, vajadzētu sadzirdēt komisijas pirmā vicepriekšsēdētāja Timermaņa sacīto, ka savas polijas pirmkārt ir jāsakārto polijai, un attiecīgi es uzskatu, ka uzspiest šādas diskusijas un nāk klajā ar šādu tipu priekšlikumiem turklāt tūlīt pēc Brexit, kur, ko jūs paši pieminējāt, varētu tikt uzskatīts kā iejaukšanās no parlamenta puses suverēnas valsts iekšējās lietās, un pēc notikumiem apvienotajā karalistē es aicinu jūs šādu e, pieteikumu neatbalstīt. Nevajadzētu nostatīt pret sevi Eiropas Savienību būtiskos jautājumos. Paldies! Jā, jūs arī pieteicāties par reglamentu. Ferhofstadt kungs, jā, lai izteikt priekšlikumu, jo es domāju, ka varbūt ir pārāk vienkārši teikt, jā, tāpēc, ka bija Brexits, mēs, eh, mums eh, vajadzētu sākt runāt arī par Poliju, un mēs it kā vairs nedrīkstam runāt ne par ko. Ir svarīgi runāt par Poliju, bet pareizajā brīdī procedūra, komisijas procedūra ir uzsākta, un tagad ir tā vidū. Un mans priekšlikums, kā jau es teicu, saviem sociālistu kolēģiem un arī zaļo un gojas kolēģiem, uh, ir pieņem lēmumu šodien, ielikt to septembra programmā, kad komisija būs pabeigusi darbu. Mēs esam jau ar uh, gatavi sastējušo rezolūciju un uh, to, priekšlikums ir to ielikt septembra darba kārtībā. Un uh, es domāju, ka mums nevajadzētu šeit rīkos neko ļoti pārsteidzīgu un neko pārlieku ātri un mūsu bārstiks uzklausīt Polijā. Verhofstadt kungs, tas, protams, ir. Um, vēl tālākajošāks priekšlikums. Nē, tagad par reglamentu, godīgi sakot, tas ir ļoti vienkārši, jo reglaments eh, septembrī, tas ir tagad projektā, un eh, tas ir noteikts priekšlēja konferencē. Tas nozīmē, ka jūsu priekšlikumā mūs vajadzētu pārveidot tā, ka jūs aicināt plenārsēdi ieteikt priekšlēja konferencēm, lūgt iekļaut ceturtdienu septembra plenārsēdē darba kārtībā šo punktu. Tā tam vajadzēja būt pēc procedūras. Gribētu lūgt uh, pieteikuma iesniedzējiem, vai viņi būtu ar mieru piekrist Verhofstadt kungā ieteikumam, vai arī mums vispirms balsie, balsosim par Spinelli kundzes pieteikumu. Es domāju, ka Ferhofštēta kunga uh, priekšlikums ir labs kompromiss, ar kuru varētu visi būt apmierināti, bet pirms gribētu jūt, lūgt uh, Spinelli kundzei. Jā. Tad tādā gadījumā lūdzu sapra, saprotiet, ka vispirms man vajadzētu uh, likt balsot par Spinelli kundzes eh, priekšlikumu, jo tas ir iesniegts eh, termiņā, īstajā datumā, un eh, man nemaz nav savādāk iespēja, kā likt jums balsot par šo pieteikumu. Harms skundze, lūdzu. Äh, äh, es uzskatu, mēs esam samērā sarežģītā balsošanas situācijā. Mana pieredze manos pēdējos apmeklējumos Polijā kur es diskutēju par situāciju ar ļoti dažādām grupām - universitātēs, ar deputātiem, ar konservatīvajiem, ar progresīvajiem spēkiem. Man bija tāds iespējas, ka, protams, ir liela interese. Tāpat kā tiek diskutēts par to, kā tiek diskutēts Eiropas parlamentā, bet īpaši interesi, īpaši pro-eiropieskajiem spēkiem šiem spēkiem vispār nav interese, lai Eiropas parlaments strīdas par to, kad mēs par kaut ko balsosim. Jo es atbalstu šos eh, pro-eiropiskos demokrātiskos eh, kustību polijā. Man ir tāds eh, sajūta, iespējas, ka viņi cīnās par Eiropu un par brīvību, par pamatiesībām. Tā ir cīņa, kad viņi to atgūst no jauna. Es uzskatu, ka šie tāds balss ir ļoti svarīgs. Uh, Un tādēļ es domāju, ka mums pašlaik šajā parlamentā vajadzētu tādu plašu vairākumu. Es zinu, ka jūs, kolēģi, tas nepārliecināts. Īpaši skatos uz kolēģi Vēbera kungu un uz viņa politisko grupu un domāju, ka mēs varam vienoties par septembri, ka tas mums un arī Eiropiešiem Polijā būtu ļoti labi. Jā, paldies, Vēberkungs. Priekšsēdētāji, kolēģis un kolēģi, kas noticis iepriekšējās nedēļās par to, kā apieties ar Poliju, un uh, mums ir vajadzīga vienotība un lietišķa pieeja tajā pozīcijā. Tādēļ gribētu arī pateikties arī manas politiskās grupas vārdā visiem kolēģiem. Es domāju, ja mēs šo neitrātāti un šo korektumu, to mums vajadzētu saglabāt, un kad mēs uh, ļautu komisijā darīt savu darbu, un tad septembrī mums būtu kopīgs lēmums, un tad mēs tiem, kuri. Uh, Polijā ir nobažījušies par tiesisku valsti, mēs izdarītu labāku pakalpojumu. Tādēļ es manas politiskās eh, grupas vārdā vēlos atbalstīt Gija Ferhofštata priekšlikumu. Hab... Jā, es jautāju Spinelli kundzē, un eh, viņa tomēr vēlas, lai tiktu balsots eh, personāli par viņas balsojumu, tādēļ man nav cita iespēja, kā likt balsot vispirms par uh, apvienoto kreiso politiskās grupas eh, pieteikumu. Tikko kā nolasītais punkts, eh, to iekļaut otrdienas darba kārtībā. Kurš balso pār šo priekšlikumu, sākam balsot. Vai visi nobalsoja? Beidzam balsot. Tas ir noraidīts. Tad ir Ferhofstāda eh, kongrekums, eh, kas eh, ceturtdienas priekšstādā konferencē iesaka nolikt šo punktu uz septembra sanās. Kurš pār? Kurš pret? Kurš atturas? Līdz ar to tas ir pieņemts. Nein. Nē, tas bija ļoti skaidrs. Tas bija pieņemts ļoti skaidri. Terezijā, bet zī. Jā, dāmas un kungi, jums nekas cits nav ko darīt. Jā, varam arī tā. Sākam balsot elektroniski lūdzu. Die Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. Ja, tas war aber knapp. Jā, tas bija tiešām ļoti knapi. So. Jā, tātad mēs varam pāriet pie trešdienas. Sociāls un demokrāti ir iesnieguši pieteikumu par uh, paziņojumu no vicepriekšsēdētājas eh, un eh, augstās pārstāvis ārlietu lietās eh, par jaunu iniciatīvu par vidējiem, par tuvajiem austrumiem, kā otro punktu ielikt darbu kārtības nozīmē pēc Mogherini kundzes paziņojuma par globālo stratēģiju. Vispirms pamatojumam vārds deputātam Korero Salamkungam. Gracias. Paldies! Ļoti liels paldies priekšsēdētāji! Mana grupa uzskata, ka vido, video austrumu miera procesā, sākot ar Francijas priekšlikumiem un pēc kvarteta ziņojuma, ir bijuši notikumi, kuru sakarā augstajai pārstāvēji būtu jāsagatavo paziņojums un izvērtējums situācijai, kāda ir izveidojusies, ņemot vērā to, ka iepriekšējā sesijā parlaments eh, uzklausīja gan Izraēlas, gan Palestīnas vadītājus, mēs uzskatu, ka mums ir jāsadarbojas, lai mēs varētu nodrošināt pozitīvu rezultātu. Vai eh, kāds vēlas eh, izteikties par šo priekšlikumu? Lūdzu, Skirjautis kungs. Jā, paldies priekšsēdētājiem. Situācija tuvēs austrumos, protams, ir kritiska. Un eh, ņemot vērā faktu, ka Izrēlas eh, prezidents bija šeit parlamentā un arī Palestīnas prezidents bija šeit parlamentā. Es domāju, vajadzētu runāt par šo jautājumu un vajadzētu uzklausīt eh, komisijas viedokli. Mums tas ir jādara, jo mums ir jāatbalsta miera process. Ja miera process nevirzīsies uz priekšu, lai izbeigtu Palestīnas uh, okupāciju un uh, lai varētu nodibināt Palestīnas valsti, kas mierīgi eksistētu blakus Izrēlē, tik ilga situācija būs kritiska, un GOE un NGL atbalsta sociāls un demokrāta priekšlikumu. Paldies. Jā, paldies, ka ļoti kungs vēl kāds vēlas izteikties pret šo priekšlikumu. Neviens nevēlas, tad balsojam. Kurš uh, ir pār šo priekšlikumu lūdzu pa, pats reiz roku? Kurš pret? Kurš atturas? Tas ir jāpārbauda. Sākam balsot elektroniski. Die Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. Der Antrag Pieteikums ir pieņemts. Darba kārtībā atbilstoši tiks mainīta, un kā otrais punkts eh, pēcpusdiena Trešdien būs tikko kā nosautais punkts jaunas iniciatīvas tuvo austrumu procesā. Tas tiks iekļauts darba kārtībā. Tautas eh, partijas politiskā grupa ir iesniegusi pieteikumu debates par Bahreinu aizstāt ar eh, debatēm par teroristu uzbrukumiem Bangladešiem, bet Gardina kundze tikko atsauca šo priekšlikumu. Reglamentē ir paredzēts, eh, ka man par to tomēr jābalso, bet, jo teorētiski cita polska grupa varētu to pieteikt, bet man šķiet, ka tā nav, līdz ar to jautājums ir atrisināts. Lies paldies! Līdz ar to darba kārtība ir noteikta. Un līdz ar to mēs varam pāriet pie Gardīni kundzes ziņojuma pie emisijas robežvērtībām, autoceļiem neparedzētās mobilās tehnikas emisijām. Tagad vārds uh, kolēģe Gardīne kundze.